Paldies. Atsāksim plenāru sēdi. Pirmais punkts šās pēcpusdienas darba kārtībā ir uh, protokoli. Protokoli no vakardienas plenārsēdes ir tikuši izplatīti, vai ir kādi komentāri? Komentāru nav. Tādā gadījumā varam uzskatīt vakardienas sēdes protokols par pieņemtiem. Paldies! Un tagad uzsāksim debatas. Padomas un komisijas paziņojumi par Grieķijas ekonomikas korekciju programmas otrās pārskatīšanas norisi.